veikts eh, pārbaudas process. Tālāk. Tālāk mums jāpievēršas darba kārtības jautājumam. Mums ir jāvienojas par darba kārtību, eh, kārtību šodienai un rītdienai. Priekšsēdētāja konferencē tā tika apstiprināta 10. martā saskaņā ar 130 eh, punktu tā ir tikusi izplatīta un ir notikušas konsultācijas ar politiskajām grupām un ticis piedāvāts, ka darba kārtībā tiek veikts sekojošas izmaiņas. Tātad trešdien, šodien, 23. martā, debats par Eiropas komisijas un Eiropa padomas paziņojumu par uh, situāciju Japānai, tā skaitā uh, par situāciju kodolreaktoros. Uh, Par to tiks diskutēts šodien, tā vietā, lai runātu par Eiropas kaimiņattiecību politiku. Šis jautājums attikts, atlikts uz vēlāku laiku. Balsojums ir paredzēts ceturtdien. Otrakārt. Otra izmaiņa. Balzānī ziņojums par sagatavošanās darbiem 2012. gada budžetam par to tiks runāts ceturtdienas plenārsēdē kā par otro punktu darba kārtībā. Tālāk trešais punkts, trešās izmaiņas, kas paredzētas trešdienas darba kārtībā. NV komiteja ir iesniegusi mutisku jautājumu komisijai par uh, dagvielas kvalitātes direktīvu. Un šis punkts tiks pievienots darba kārtībai Par to tiks diskutēts tā vietā, lai runātu par Balzānī ziņojumu. Nav paredzēts sagatavot rezolūciju. Un visbeidzot, ceturtais punkts, ceturtās izmaiņas, kas attiecas uz darba kārtību trešdienai, mūsu kolēģi Čečesterkungs ziņojums par Eiropas tīkla un informācijas drošības aģentūru šis jautājums tiks izskatīts bez debatēm, un attiecīgi šis, šis punkts tiks iekļauts balsošanas sarakstā ceturtdien. Tālāk, kas attiec uz izmaiņām ceturtdienas 24. marta darba kārtībā. Vispirms Simpsons ziņojums par Eiropas turisma statistikas datiem. Šis jautājums ir atlikts uz aprīļa mazoplenāru sesiju. Otrais punkts - Morēras ziņojums par turpmāku makrofinansiālo palīdzību Gruzijai. Tas, acīm redzot, tiek atlikts arī uz aprīļa mazo plenāru sesiju. Un trešās izmaiņas - balsojums par rezolūciju priekšlikumu par Eiropas Savienības un Mauritānijas eh, nolīgumu zvejniecības jomā ir atlikts uz vienu no mūsu turpmākajām mazajām plenārsēdēm. Tātad tās ir izmaiņas, kas ir iekļautas darba kārtībā izmaiņas, par kurām ir notikušas diskusijas politisko grupu starpā, un politiskās grupas ir piekritušas šīm izmaiņām. Līdz ar to mūsu darba, kārtības, darba kārtība ir sagatavota, un tagad pievērsīsimies ļoti svarīgam jautājumam mūsu šādienas darba kārtībā. Tas ir Elmāra Bo Broko un Roberto Galtieri ziņojums par grozījumiem 136. pantā līgumā par Eiropas Savienības darbību attiecībā uz stabilitātes mehānismu dalību valstīm, kur naudas vien